Uh, well, good afternoon, everybody. Uh, welcome to our meeting. Sveicināti, gribēju jūs uh, sveikt šajā sanāksmē. Man prieks redzēt tik uplu apmeklējumu, un man tāpat ir liels prieks mūsu vidū sveikt ļoti labu mūsu komitejas draugu. Who, as you know, is, um, uh Uh, Tā ir komisāra, kas atbildīga par digitālo darba kārtību. Un ir ģenerāla direkcija IMSO, kas strādā pie tās pašas darba kārtības. Un tagad viņi ir sev pārdēvējuši par DG Connect, jo, protams, mēs runājam par saziņu, par saziņu cilvēku starpā. Uh, Un e, par to mēs runāsim arī pēc kāda laika, bet, protams, mēs uzmanīgi sekojam arī e, Nelijas Krūzes aktivitātēm. Mēs uzaicinām Neliju Krūzu pie mums, lai šodien viņa mums varētu pastāstīt par saviem ambiciozajiem plāniem, e, kas ir paredzēti arī 2013. un 2014. gadā. On a whole range of Protams, eh, šis ir jautājums, kas mums ir ļoti aktuāls, eh, pie vairākiem likumdošanas aktiem jau tiek strādāts, un esmu pat, esmu gandarīts, ka arī ieskungs pie mums ir ieradies, kas ir digitālā vienotā tirgus darba grupas priekšsēdētājs. Šī grupa tiekas katru uh, mēnesi. Da, vairāki no mūsu komitejas locekļiem arī ir piedalījušies tās sanāksmēs. Esam uzaicinājuši arī pārstāvis no uh, Sanko, Lībe un citām ģenerāla direkcijām. Un, protams, ir ļoti jauki, ka mēs runājam arī par digitālo vienoto tirgu un digitālā darba kārtība ar to ļoti cieši sasaucas. Nu, un ir ļoti jauki, ka komisāri pie mums ir ieradusies, lai varbūt aizpildītu dažus baltos plankums, kas joprojām pastāv mūsu zināšanās, un lai varētu pastāstīt, ko viņi ir nolēmusi darīt nākamo divu gadu laikā. Un ar vislielāko prieku dod jums vārdu. Un īsnībā ir jau pat uh, tapis runātājs saraksts, un pēc tam runātāji varēs izteikties, kad komisārs Lundze būs uzstājusies. Mrs. Hansley, Mr. Manders. Yep. Mr. Chair, I'm delighted to be with you. Um, Priekšsēdētāja kungs. Event to visit your... Man ir liels prieks uh, uzstāties jūsu komitejā, priekšsēdētāja kungs. Un man īstenībā pat nav te tagad uh, jādzesē muti, lai pastāstītu visu, ko mēs darām. Nav pārāk jāiegremdējas uh, daļrunībā. Vienkārši mēģināšu pastāstīt pēdējās aktualitātes. Um, today, um... Noteikti būtu lieki piemetināt, ka mūsdienu ekonomiskajos apstākļos, uh, atminoties tās diskusijas, ar kurā, kuras man ir bijušas ar pilsoņiem, gribēju pateikt, ka visi runā par izaugsmi un uh, jaunām darba vietām, un ir tomēr labi, ka neskatoties uz tiem jautājumiem, kas pārsvarā nodarbina jūs prāts, jūs tomēr esat atvēlējuši laiku, lai runātu arī par digitālo darba kārtību, jo uzskatu, ka arī digitālā darba kārtība var ietekmēt izaugsmi un darba vietas labvēlīgi. Un, protams, mazie un vidējie uzņēmumi uh, ir īpaši skarti šajos grūtajos laikos, un tāpat arī lielie. Viena no nozarēm, kurā var, eh, kura var veicināt gan eh, darba vietu radīšanu, gan izaugsmi, ir arī informācijas un komunikāciju tehnoloģija nozare. Un, piemēram, Dānijas prezidentūra vakardien organizēja konferenci par e-mājokļiem. Is, uh, in... Un patiešām uh, Tie bija jautājumi, kas ir aktuāli jebkuram Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs uh, gribam teikt, ka uh, internets pie mums ir daudz vairāk attīstīts nekā Ķīnā. Interneta ekonomika, interneta tautsaimniecība tagad jau ir 5% no kopīgās. Un, piemēram, interneta nozarē, moderno tehnoloģiju nozarē rodas daudz jaunu darba vietu. Un Digitālā attīstība zināmā mērā samazina darba vietas eh, konkrētās jomās, bet eh, uz divām zudušām darba vietām eh, citā nozarē uh, IKT nozarē tiek radītas piecas jaunas darba vietas, un nozara attīstās neiedomājamos tempos, un mani darbinieki arī ir veikuši pietiekami daudz pētījumu, kas pierāda, ka tā patiešām tas notiek. Un ir lēsts, ka 2015. gadā būs nepieciešami 700 tūkstošu jaunu darbinieku. Nu, tā tad uh, reāls darba uh, vietas būs, un mums ir jāparūpējas, lai būtu īsti piemērot labi darbinieki, kas varētu stāties šajā darbā. Tādā veidā arī e, pilnveidojot e, vienotu digitālo tirgu, parūpējoties, lai cilvēki Eiropā daudz vienkāršāk var sazināties e, cits ar citu, jo joprojām pastāv arī dažādas digitālas barjeras. Protams, mums ir darba pilnas rokas, un mēs e, vienmēr varam atrast kādu darbiņu, kurš prasās tapt padarīts tieši digitālajā jomā. Uh, Mēs arī esam pierādījuši, ka varam būt pietiekami apņēmības pilni, mēs esam izstrādājuši priekšlikumu, mēs esam samazinājuši mm, cenas, kas ļoti daudziem cilvēkiem nebija paprātām, kas radīja neapmierinātību un Eh, mēs strādājam arī pie jauniem priekšlikumiem, ko drīzumā prezentēsim parlamentam. Protams, jūs arī esat veikuši izcilu darbu, eh, gan sazinoties ar komisiju, gan eh, aizstāvot savu pozīciju padomus priekšā. Tā tad nojauksim šīs joprojām pastāvošās digitālās barjeras, lai varētu Eiropas Savienības tautsaimniecībai piedāvāt izaugsmas iespēju. Runājot par telekomunikācijām un vienoto tirgu tieši šajā jomā, īstenībā to, tas nav nekas abstrakts. To var ļoti viegli stādīties priekšā. Un joprojām mēs gatavojam paziņojumu par vienoto tirgu. Un ja būtu vienots telekomunikāciju tirgus, tad tas katru gadu Eiropas Savienībai nozīmētu papildus 110 miljardus eiro. Un līdz ar to katram uh, Eiropas pilsonim kabatā būtu par 200 eiro vairāk. Mums ir jārunā par to, kā, protams, šo mērķi sasniegt. Mums ir jāparūpējas par eh, atklātu piekļuvi, jāuzlabo pakalpojumu kvalitāte. Nu, tad beidzot ķersimies pie darba. Un, ja nebūs barjeru, tad operatoriem, protams, būs eh, vieglāk piedāvāt vienots pakalpojums visā Eiropā. Bet tagad joprojām uh, tirgus ir pietiekami neefektīvs un cenas ir milzīgas, bieži vien tās pārklājas. Tādēļ mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai situāciju padarītu izdevīgāku gan patērētēm, gan operatoriem. Protams, mēs gribam, lai cilvēki varētu sazināties, uh, sazvanīties lētāk un efektīvāk. Un 1-1.5%. Un pateicoties vienotajam telekomunikāciju tirgumu, pieaugs IKP un, eh, protams, arī eh, jo vairāk platjoslas pieslēgumu būs Eiropas Savienībā, jo labāk tas būs protams, jāprūpējas, lai arī cilvēki attālajos reģionos varētu izmantot šīs priekšrocības. Es apsolu, ka jebkurš Eiropas Savienības pilsonis varēs izmantot internetu pieslēgumu, lai vairs nebūtu šo blan balto plankumu kartē, ka cilvēki ir pilnībā noslēgti no ārpasaules. Un, uh, pateicoties eh, jauniem pasākumiem, samazinot izmaksas, uzlabojot efektivitāti, mēs varētu būt eh, ļoti konkurētspējīgs kontinents tieši šajā jomā. Noteikti pie tā atgriezīsimies eh, tuvākajās dienās, un te gribēju pieminēt Connecting Europe instrumentu pateicoties jaunam finansējumam, varētu piesaistīt arī privātās investīcijas, un es domāju, tas patiešām būtu milzīgs solis uz priekšu. Mums ir nepieciešams, lai dalība valstis un, protams, arī parlaments atbalsta šo jauno priekšlikumu. Protams, jāparūpēs, lai uh, platjoslas projekti būtu pieejamāki, lētāki un efektīvāki. Protams, operatori arī būtu lielāki ieguvēji, ja viņi varētu izmantot jau esošo eksistējošo infrastruktūru, strādājot arī pie jaunām struktūrām. Un e, atļauju izsniegšanas procesam ir jākļūst lētākam un vienkāršākam. Mēs varētu samazināt cenas līdz pat par 30%, un es domāju, ka pavasara Eiropa padomē šis jautājums noteikti ir rūpīgi jāizskata. Pirms dažām nedēļām mums jau bija konsultācijas, un es gribu pateikt, ka, protams, ar platjoslas tīkliem vien nepietiek. Mums ir jābūt pilnvērtīgam digitālajam vienotajam tirgumam. Un, ja būs uh, tiešsaistēs inovācijas, interneta inovācijas, tad ieguvēji būs visi, gan patērētāji, gan uh, uzņēmēji un arī vispārējie. Ja mēs runājam par tīkla inovācijām. Īstenībā tā ir mūsu panākumu ķīla. Mums ir jāsamazina bezdarba rādītāji Eiropas Savienībā, it sevišķi jauniešu bezdarbs. Un e, ir ļoti daudz jauniešu, e, kas e, ir ieguvuši labu izglītību un varētu atrast darbu, bet īstenībā arī viņi bieži vien ir cietēji šajos jaunajos ekonomiskajos apstākļos. Protams, mēs uh, rīkojam arī dažādus konkursus, lai varētu uzlabot savstarpējo atzīšanu un arī diplomas. Mums ir uh, jāparūpējas, lai arī uh, tie, kas tikko dibinājuši savus uzņēmumus, varētu vieglāk piekļūt dažādai informācijai internetam, lai tādā veidā cīnītos pret augstiem bezdarba rādītājiem. Bet, lai jaunie uzņēmēji varētu piedāvāt darbu arī citiem, mums ir jāizveido pietiekami labs juridiskais uh, likumdošanas pamats. Mēs jau paši neradīsim darba vietas, tās radīs mūsu mūsu uzņēmēji. Ja, piemēram, eh, kādam ir ļoti eh, labas idejas, eh, inovatīvas idejas, tad tās ir jāpārvērš reālos augļos, lai ieguvēji varētu būt visi, lai tas nestu pēļņu, nevis lai šīs idejas tiktu apraktas zem neefektīvas likumdošanas gūzmas. Tālāk, runājot par e-pārakstu un e-identifikāciju, arī šeit ir jāparūpējas par sadarbspēju, vieglāku izmantošanu un savstarpēju atzīšanu. Papildus tam mēs uh, arī mēģinam izdot normas attiecībā uz internetā iekļauto informāciju, ir jābūt zināmiem ierobežojumiem, jo ir jāparūpējas, lai eh, mēs varētu piedāvāt labākus savienojumus mūsu pilsoņiem. Protams, ir jābūt arī zināmiem ierobežojumiem, bet katrā gadījumā internetam ir jābūt tādam atvērtam fórumam. Es gribēju teikt, ka Mišels Barņē, mans kolēģis, strādā pie autortiesību režīma priekšlikuma Nu, es jau kādu brīdi gaidu no viņa šo priekšlikumu, bet uh, gaidu to ar lielu nepacietību un ceru, ka kādā dienā tas sasniegs arī manu darba galdu un kādreiz varbūt uh, šī gaidīšana eh, jūs padara vēl nepacietīgāku un liek jums vēl vairāk cerēt uz kādu priekšlikumu vai darbu. Nu, ceru, ka beidzot pārmaiņas notiks. Es gribu teikt, ka nezināmu autoru darbi ir jādigal, jādigitalizē. To ir simtiem tūkstošu. Un ja mēs runājam par. Ja mēs runājam par Eiropānu, šis jautājums joprojām nav atrisināts. Es nevaru cilvēkiem paskaidrot, kādēļ mēs neko vēl neesam padarījuši, kādēļ vēl nav sasniegts eh, progress eh, šajā jomā, kādēļ šī digitālā biblioteka joprojām nav pārvērtusies realitātē. Mums ir jāuzlabo piekļuvu dažādiem datiem un informācijai digitālā formātā, arī pārobežu režīmā. Uh, Rītdien mēs vēl vairāk eh, runāsim par Eiropēāna. Hermāns Van Rompējs uzstāsies ar runu plenāru sēdē un, ja jūs varētu, es jūs laipni lūdzu eh, ierasties šajā sanāksmē, tiks runāts arī par kultūras mantojumu. Un es gribēju teikt, ka kultūrālais mantojums eh, bieži vien netiek minēts vienā teikumā ar izaugsmu un tautsaimniecību, bet es gribēju teikt, ka pateicoties Eiropēāna, kas arī ir kultūras mantojums, mēs varam radīt jaunas darba vietas un uzņēmēji var uzņemties iniciatīvu, izmantot Eiropēāna datus un tādā veidā arī radīt jaunas darba vietas. Tā tad ir apņemšanās eh, paplašināt šo internetā ievietoto darbu skaitu, bet Diemžēl eh, citās eh, jomās mūsu ambīcijas tika samazinātas, piemēram, runājot par nezināmo autoru darbiem un tiek eh, uzlikta arī maksa, ja cilvēki vēlas izmantot konkrētus darbus, tos apskatīt internetā vai arī meklē informāciju meklēšanas mašīnās, bet nu tāda ir tā, tāda nu ir dzīve un. Es gribēju teikt, ka, ja netiks pieņemta direktīva, tad tā būs uh, zaudēta iespēja, un mums ir jāparūpēs arī par privātās un valsts partnerības izkopšanu, un gribēju teikt, ka mēs paši, ja būsim atklātāki un ievietosim internetā vairāk eh, informācijas par institūcijām, tas eh, nāks par labu visiem, un, piemēram, ir daudz joprojām neefektīvu lēmumu, kas izmaksā desmitiem miljārdu eiro. Bet pateicoties mūsu jaunajiem priekšlikumiem, varēs stimulēt jaunas aplikācijas, varēs pieņemt tādas politiskos lēmumus, kas ir balstīti uz pamatotām atziņām. Tādēļ šajā digitālā tirgus mašinērijā, ir, tā ir jāpielēja degviela, tā ir jāiedarbina, lai tā darbotos ar pilniem apgriezieniem. Ko vēl piemetināt priekšsēdētāja kungs? Mums ir jāparūpējas, lai vienotā tirgus noteikumi būtu atbilstīgi 21. gadsimta prasībām, piemēram, arī mākoņu datošana. Tas ir jautājums, kur vēl joprojām ir daudz uh, Eh, neatrisināt problēmu, un Eiropas Savienībai šeit ir jāsēž eh, braucēja sēdeklī, nevis blakus sēdētāja vietā, un ir jāveicina digitālā darba kārtība, un, protams, bieži vien mums ir jācīnās pret 27 nacionālajiem mūriem, mums ir jāparūpēs, lai tie beidzot taptu atvērti. Uh, Ir daudz jomas, kas joprojām ir fragmentētas un pietiekami neizpētītas, un mums ir jāuzticās digitāliem vienotajam tirgumam, tam ir jābūt drošām, informācijai ir jābūt drošai, ir jābūt aizsargātiem pilsoņu datiem, un pirms eh, kāda laika es biju Itālijā, un es gribēju teikt, ka Monti valdība ir iecēlus darbā trīs ministrus, kas uh, tieši strādā pie digitālās darba kārtības. Man bija ar viņiem jātiekās, un es gribu teikt, ka 41% no itāļiem nekad nav lietojuši internetu. Bye. 30% in Europe. So Eiropā eh, vidēji rādītāji ir 30% apmērā, un mēs negribam pieļaut šādu digitālo izstumtību, jo mēs gribam, lai eh, šāda situācija neatkārtotos, jo katram cilvēkam ir tiesības eh, izmantot internetu. Protams, mums ir jāpadomā ar, arī par invalīdu vajadzībām. Es gribēju teikt, ka 15% no Eiropas Savienības iedzīvotāju ir invaliditāte un jānodrošina visiem cilvēkiem piekļuvi internetam, vai nu viņiem ir e, kāda viegla saslimšana vai arī smagāka invaliditātes pakāpe. Tā tad, e, ja internetam būs vieglāk piekļūšana, tas cilvēkiem noteikti nāks par labu. Un, protams, arī vecāka gadagājuma cilvēkiem. E, varētu būt pietiekami pievilcīgi izmantot internetu. Es eh, nu pat te redzēju. That, um, uh, ICT tools can... Un gribēju teikt, ka uh, arī vecākiem cilvēkiem interneta izmantošana var būt pietiekami pievilcīga un interesanta, jo tas viņiem ļauj ilgāk saglabāt mūžāku garu un arī sagatavoties nākotnes izaicinājumiem. Un gribēju teikt, ka inovāciju partnerība ļaus mums uh, atklāt daudz jaunu iespēju, un mums ir jāparūpējas, lai internets kļūtu par drošu vidi visvarīgākajiem sabiedrības locekļiem. Daudz man vaicā, kādas ir mans galvenās prioritātes, un es gribēju teikt, ka visvarīgākie sabiedrības locekļi ir bērni. 75% no bērniem izmanto internetu. Jā, tas ir lieliski, bet nu, tā ir tikai viena medaļas puse. Un bērni internetā var spēlēties, interaktīvā veidā apgūt jaunas zināšanas, bet otra medaļas puse ir tāda, ka ir jāizvairās no dažādiem riskiem, no iebaidīšanas internetā. Uh, un eh, arī uzmākšanās, protams. Eh, internets nāks eh, par labu visiem, ja gan pieaugušie, gan bērni tajā varēs justies droši un neapdraudēti. Un mums ir jāizmanto stiprās puses un uh, ieguvumi, bet ir jāizvairās no riskiem. Protams, tiešsaistes vidē, tiešsaistes pasaulē pastāv dažādi riski, bet arī, protams, reālajā dzīvē, dodoties uz ielas, jūs var sagaidīt briesmas, bet tas jau ir kaut kas cits, to nevar salīdzināt ar tām briesmām, kas jums uzgūna internetā. Pagājuši nedēļa savā paziņojumā mēs esam nosprauduši vairākas prioritātes, kas attiecas uz vienoto tirgu, uzlabot kvalitāti, pakalpojumu un satura kvalitāti internetā, otrām kārtām uh, Eh, veicinot eh, dažādas informācijas kampaņas, trešām kārtām radot drošāku interneta vidi bērniem un ceturtām kārtām cīnoties pret seksuālu, eh, seksuālu saturu informāciju un uzmākšanos bērniem internetā. Bieži vien mēs dzirdam par šādiem nepatīkamiem gadījumiem un īstenībā tie ir lielākie trūkumi, kas joprojām pastāv uh, virtuālajā pasaulē, tādēļ mums tie ir jāizskauž. Mēs arī ļoti aktīvi sadarbojamies ar nozari un mums uh, vajadzētu uh, parūpēties par pietiekami labu regulējumu, un es tomēr uh, domāju, ka nozare e, varēs e, tikt galā ar visiem jautājumiem pietiekam labi pati, bet ja tas nav iespējams, tad, protams, mums ir jāiejaucas. Ja runājam par e, internetu, protams, aizvien lielāks cilvēku skaits to izmanto, ir Jāsaka, ka tomēr daudzi vēl nav pilnībā gatavi šīm pārmaiņām. Mēs esam gatavojuši arī stratēģiju drošībai internetā. Šķiet, eh, ka tai vajadzētu drīz eh, ieraudzīt dienas gaismu. Mēs runājam par eh, saistošām, par ehm, saistībām, par uzdevumiem, kas jāievēro dalību valstīm, sektoram, nozarei, uzņēmējiem un tā tālāk. Jo tas ir pilnīgi jebkura uh, interesēs. Un visbeidzot, lai varētu internetu padarīt par tādu vidi, kur cilvēki jūtas droši, lai viņi uh, nedomāt, ka viņa personas dati tiek apdraudēti, ir jāpieņem konkrēts regulējums. Mēs Eiropas Savienības pilsoņiem eh, gribam paskaidrot eh, jaunos likuma projektus normālā ikdienišķā valodā. Mēs gribam veicināt e-komerciju vienotajā tirgu un Es gribu arī uzteikt jūsu komitejas darbu par to, ka jūs esat pagarinājuši darba grupas eh, darbošanās termiņu un, protams, ar lielu prieku nākšu pie jums atkārtoti un gribu teikt, ka ikona eh, projekts arī izjāvirza uz priekšu un mums ir jāstrādā arī pie labākām normām attiecībā uz e-pārvaldi ir eh, jācīnās pret interešu konfliktu, ir jāgarantē caurskatāmība un gribu teikt, ka Dubajā notiek konference par telekomunikācijām, un es domāju, ka tur mēs arī varēsim gūt ļoti daudz nozīmīgas vielas pārdomām, un mēs kā novērotāji piedalīsimies eh, šajā konferencē, izmantojot dažādus koordinācijas veids, gan saistošus, gan netiks saistošus. Un es gribu teikt, ka savu darbu nesam nebūtu noslēguši, un visu beidzot gribēju pateikt, Dalību valstīm ir jāīsteno konkurētspējas stratēģija, un mums ir jāpierāda, ka Eiropas Savienība var spēlēt savu lomu, un e, mums tā nav piešķirta veltīgi. Mēs varam uzlabot e, situāciju tautsaimniecībā, mēs varam radīt jaunas darba vietas, protams. Problēmas ir milzīgas, un uzņēmumi meklē jaunas iespējas, kā attīstīties, un es domāju, ka internetā šāda iespēja ir e, pāri pārēm. Ja tiek runāts, bieži vien eh, mums tiek uzdoti jautājumi, ko mēs īsti darām, lai veicinātu izaugsmu, lai veicinātu arī izaugsmi virtuālajā vidē, un daudz uzņēmums atbild, ka ir ārkārtīgi daudz eh, virtuālo barjeru, un tās noteikti ir jānojauc. Uh, Protams, mēs gribam, lai e, drīzumā visiem būtu piekļuva platjoslas internetu pieslēgumam, ir jāuzlabo uzticība digitālajam tirgum, un tad, kad cilvēki mums uzdod uh, jautājumus, ko tad īsti Eiropas Savienība dara uh, jūsu labā, tad mums ir jāapsaka, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies savu atbildības daļu un grib uzlabot pilsoņu dzīves. Ja visi to apzināsies, tad, protams, tas nāks par labu pilnīgi visiem. Paldies! Well, thank you very much for... Liels paldies! par jūsu visaptverošu uh, pārskatu. Es domāju, ka mēs uh, dzirdējām par ļoti daudziem elementiem. Daudz deputāti ir um, pieteikušies, mums ir paredzēts balsojums, bet varbūt to mēs varētu nedaudz saīsināt. Pavisam īsi jautājumu, lai būtu iespēja arī atbildēt. Es vispirms paraudzīšos, vai visi ir šeit. Ārijas kungs, Gāler kungs, uh, Kozņik kungs, Mendes kungs, Hansliks kundzi, Maklārkins kundzi, Engstrām kungs, Roitavas kundzi un Heins kundzi. J Galers kundze ir otrā runātāja. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Tūnas kundze un Petikainens kundze. Kolēģis aicinātu jūs pēc iespējas uzdot, ja tas ir iespējams, vienu jautājumu vienā minūtē. Un um, tad attiecīgi es dotu iespēju um, komisārai atbildēt uz trim, četriem jautājumiem, trijās, četrās minūtēs. Vispirms, aizkungs. Aris, Arijas kungam vārds uz divām minūtēm. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdi! Es vēlētos pateikties par to, ka esat kopā ar mums un kā parlamenta loceklis es sveicu iniciatīvas, kādas tika īstenotas. Es domāju, ka mēs mainīsim perspektīvu digitālajā jomā un daži uzskata, ka tas ir nākotnes redzējums. Jūs runājāt par virkni dažādām lietām. Es domāju, ka svarīgi ir inovēt, radīt uzticamību un e, drošību. Uzskatu, ka mums ikreiz jābūt arvien skaidrākiem, jābūt arvien vairāk vienkāršošanai, jo pretējā gadījumā tas nedarbosies, jo pagātnē tas tā nedarbojās. Tas, kas nedarbojās agrāk, nedarbos, nevarēs darboties nākotnē. Uh, Kādas ir iniciatīvas, kādas ir pieņemtas attiecībā uz informāciju, kas iet abos virzienos? Es domāju, ka te mēs skatām ļoti svarīgu punktu, kas būtu diskutējams un par kuru mēs jau esam diskutējuši citos brīžos. Mēs runājām arī par Trustmark informāciju uzņēmējiem, uzņēmumiem patērētājiem. Ja mēs runājam par elektronisko tirzniecību, es domāju, ka mēs izmantojām to cilvēku pieredzi, kas strādā tieši saistē internetā. Mēs esam izmantojuši šo pieredzi. Uh, un eh, domāju, ka tas mums ļaus progresēt un virzīties uz priekšu pārmaiņās. Vēl viens eh, jautājums ir dā, saistībā ar jati, datiem un nevis tā būs elektroniskā tirzniecība, bet eh, mobilā tirzniecība ar mobiliem telefoniem. Gālērs kundze. Merci, monsieur le président. Merci, euh, madame la commissaire, pour cette euh, présentation. Paldies, komisāres kundze, par šo prezentāciju. Ļoti īsi izteikšos divi jautājumi. Eh, pirmkārt, kas attiecas uz likumdošanas pakotni, mm, te ir eh, pāraksti, eh, identifikācija, elektroniskā autentifikācija, lai uzlabotu uzticamību, drošību un sniegt uzticamību pār patērētājiem elektroniskajā tirdzniecībā vēlētos tā, lai jūs vairāk mums sniegt informāciju par to, lai sniegtu lielās mm, līnijās informāciju, ko jūs, ko jūs secināt no eh, sabiedriskām konsultācijām pagājušajā nedēļā. Vēl pēdējais jautājums saistībā ar personas datu aizsardzību. Uh, komisijas likumdošanas priekšlikumi ir eh, labi, bet tajā pašā laikā ir bažas saistībā ar eh, skaidro piekrišanu, kur tad ir līdzsvars, tā lai tas nebūtu šķērslis elektroniskai tirniecībai. Paldies! Lielas paldies! Kazašnieks kungs! Paldies, priekšsēdē, paldies, ka ieradāties uz šo sanāksmi. Es izteikšos pavisam konkrēti. Bieži vien mēs saskaramies ar jautājumiem, kas iet ārpus mūsu kompetenšu loka. Tā piemēram, tiek runāts par mikromaksājumiem, par pakalpojumu normalizēšanu, standartizēšanu. Tas viss ir ļoti nozīmīgi, lai elektroniskā tirsniecība atbilst tām eh, vajadzībām, kādas ir patērētājiem, un lai patērētājiem būtu arī uzticība šiem pakalpojumiem. Es vēlētos zināt, vai jums ir paredzēti standarti mikromaksājumu jomā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies par eh, jūsu īsajiem jautājumiem. Tagad eh, aicināšu komisāru atbildēt un pēc tam vārds tiks dots Mantas kungam. If you allow me to start with your own question. Ja drīkst, es eh, sākšu ar atbildu uz jūsu jautājumu. Tas bija ļoti intriģējošs jautājums. Jūs noteikti pamanījāt, ka tagad um, mūsu ģenerāla direktorāts um, eh, sauc uh, Connect ģenerāla direktorāts. Tas varbūt uh, ir uh, nedaudz uh, provocējoši. Mēs drīkstam izmantot tikai piecus burtus, tāpēc ir runa par Connect ģenerāldirektorātu. Tā nav kļūda. With what we are doing and what the whole DG uh, also in the new structure that is adopted. Tātad Mums ir jauna struktūra, jauna politika, kas ir saistīta ar jaunajiem izaicinājumiem. Strādājot pie digitāliem jautājumiem. Mēs ne tikai sludinām, bet mēs arī rīkojamies. Um, mēs um, pierādam to, ka mēs samazinām eh, darbinieku skaitā, skaitu savā dienestā un cenšamies panākt lielāku efektivitāti. Mani ļoti interesē tas, kas notiek dalībvalstīs pašās, un eh, es runāju te jau īpaši par dalībvalsti uh, kuru Aries kungs pazīst labāk. Lielie uh, uzņēmēji uzsāk iniciatīvas, šī gadījumā runa ir par telekomunikāciju uzņēmumiem, pašu organizāciju ietveros, radot mm, tādu vidi, kas varētu dot mums jaunas priekšrocības šajā digitalizētajā pasaulē. Un šī iniciatīva Spānijā uh, šobrīd uh, tiek izmantot arī eh, citās dalību valstīs. Šo iniciatīvu var izmantot uzņēmēji, strādājot ar saviem biznesa modeļiem un saņemt uh, konsultācijas. Jāsaka, ka līdzīgi tas ir arī Kembridžas eh, apkārtnē. Um, mazajiem uzņēmumiem un arī um, tātad izgudrotājiem jaunajām iniciatīvām šī ir lieliski iespēja gūt atbalstu. Nu, man ir nedaudz apnicis, apnikuši šīs runas par uh, to, ka mums ir nepieciešama silikona ielē. Mums jau ir ekscelences centri Eiropā, mums gluži vienkārši vairāk uzmanības būtu jāpievērš jau esošiem centriem un jāvienkāršo uh, virkni pasākumu, jo īpaši domājot par šiem uzņēmumiem. Un, ja ļausiet, tad es pavisam īsi vēlētos runāt par šīm jaunajām iniciatīvām, ka šī iniciatīva, kas ir sākusies Spānijā, tā turpināsies Berlīnē, eh, desmit tūkstoši eh, jaunu uzņēmumu, kas tiek aicināti, kas um, uzturēsies tātad Berlīnē nedēļu, kas um, mēģinās skaidrot savas iniciatīvas un idejas. Um, tā ir lieliska iniciatīva. Ja jums ir iespēja paviesoties Berlīnē, minētajā laikā es noteikti jums ieteiktu to. Tas būs uh, lielisks pasākums. Runājot par e-parakstu un uh, Galokunds uh, teikto. Māja beigās, pēc pāris nedēļām, es uh, uzsākšu īstenot savu priekšlikumu par savstarpējo atzīšanu EAD jomā. Pats instruments par sevi nav tik sarežģīts, bet ja mums nav nepieciešamās noteiktības, tad mēs gluži vienkārši varam par to aizmirst. Ja nav uzticēšanās šim instrumentam, tad nekas nav iespējams. Tātad tehniskā interoperabilitāte, tā skaitā arī pārobežu interoperabilitāte, jo pretējā gadījumā eh, mums neizdosies eh, panākt to, ka eh, šis ka nav nekādu šķēršļu. Un es domāju, ka tas viss veicinās izaugsmu un jaunu darba vietu rašanos. Un vēl virkni jautājumi būs saistīti ar šo projektu. Mēs nos, noslēdzām konsultācijas, tajās ieguvām ļoti daudz vērtīgas informācijas un šomēnes nāksim klajā ar šo priekšlikumu. E-privātums, ko pieminēja Arijas kungs, cieši uzraugam to, ka um, dalībvalsts īstenojušas e-privātuma direktīvu un um, cenšamies panākt to, lai um, konsekventi tik sniegt informāciju par pārkāpumiem, lai komisija varētu nākt klajā ar praktiskiem uh, noteikumiem, papildinot spēkā esošo likumdošanu. Uh, kas attiec uz formātiem, procedūrām, paziņošanas eh, prasībām un tā tālāk un tā joprojām. Mēs analizējam šobrīd rezultātus un savus prie, nosūtīsim savus priekšlikumus turpmāko mēnešu laikā. Tātad tas viss eh, šobrīd notiek, pie tā tiek strādāts. Kolēģis runāja par e-tirzniecību. Tas ir ļoti interesants. Um, tas sasaucas arī ar e-parakstu un e-identitāti. Mēs esam paredzējuši um, atvērto datu pakotu, kas ļaus uh, uzņēmumam izveidot inovatīvus uh, pamatus uh, datu apmaiņai. Par ko ir runa? Mums ir jāatbalsta pārobežu tirzniecība. Uh, Mums ir jācenšas um, atvieglot uh, um, e-tirsniecību, tāpat arī mākoņu datošanu un tā tālāk un tā joprojām. Un es tik tiešām ceru un sagaidu, ka ja visi šie jautājumi tiks uh, apkopoti, tā skaitā arī mākoņu datošana jo cilvēkiem bieži vien rodas jautājumi par šo jomu, vai mēs te neapdraudam šā eh, privātā dzīvi, tās aizsardzību. Jāsaka, ka nē, ja tas tiek eh, īstenots pareizā veidā, tā ir lieliski iespēja. Bet kopā ar ētirzniecību mēs to visu varam pārvērst jaunu darba vietu radīšanā un ekonomikas izaugsmē. Es domāju, ka esmu atbildējis uz jautājumiem. Mēs eh, diskutējām par šiem jautājumiem un uh, tika uzdots jautājums arī par mikromaksājumiem un par atvērtiem datiem. Mums nedaudz jāpasteidz, tā kā Gerhards kundze ir ieradusies, tad turpināsim Mendes kungs un pārējie kolēģi. Paldies, paldies priekšsēdētājiem, paldies komisārai par to, ka eh, tā pieminēja ļoti daudz programmas. Es ceru, ka jums izdosies um, pieņemt direktīvas, bet lai jūsu plānu darbotos, mums ir nepieciešam pilsu, mums nepieciešams pilsoņu atbalsts un, diemžēl, šobrīd uh, bieži vien tā pietrūkst. Es domāju, ka cilvēkiem ir nepreizs priekšstats, kas balstīts uz nepreiziem pieņēmumiem, vai mēs varētu kaut ko darīt, lai pārliecinātu pilsoņus neitrālā līdzsvarotā veidā, jo bez Eiropas eh, pilsoņu atbalsta nav Eiropas Savienības. Un otrais jautājums ICT nevar eh, darboties bez intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzības, un es te gribētu uzdot jautājumu saistībā ar akta, vai jūs varētu nedaudz eh, paskaidrot to, jo, diemžēl, to es nevarēju lasīt jūsu rakstos. Paldies! Nākamā runā, nākamais runātājs. Obermair kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Tirzniecība internetā plaukst un zeļ, un cilvēki aizvien vairāk uzticas šādu veidu komercijai, bet gribēju varbūt norādīt uz vairākām problēmām. Proti, runājot par juridisko nenoteiktību, piemēram, cilvēki bieži vien ļoti ilgi gaida uz pasūtījumu, viņi samaksā par preci, bet to vēl nav saņēmuši, beigās samaksā augstāku cenu nekā sākumā norādīts un tā tālāk. Un, protams, tas cilvēkiem rada raizes, ja mēs gribam, lai vai aizvien vairāk cilvēku iepirktos internetā, tad tas viss ir arī jāatrisina. Bet, protams, arī kaut kas ir jādara pašiem tirgotājiem. Un ir arī daudz daudz problēmu, ja, piemēram, notiek eh, komercija eh, uz citām valstīm. Eh, Austrijā mēs, piemēram, pieredzējām to, ka iepakošanas un sūtīšanas cenas ir ļoti augstas, un tādēļ ļoti daudz cilvēku labprātāk izvēlas pirkt preces no tādu uzņēmumu, kas atrodas Austrijā, jo tad tik aug, nav tik augsts administratīvās izmaksas. Kā jūs to visu varētu atrisināt? Un gribēju pateikt, ka MVU tas arī ir no svara, un tie grib piedāvāt savus pakalpojumus un preces arī internetā un pēc tam piegādāt uh, pircējiem. Paldies! Thank you very much! Liels paldies, Hansli kundze! Liels paldies, priekšsēdētāji, paldies komisārs kundzei par ļoti interesanto informāciju. Man būtu jautājums, kas ir līdzīgs Medeskunga nu pat uzdotajam jautājumam. Es nesen lasīju rakstu par aktu, eh, kurā eh, tika teikts, ka aktu patiesībā eh, nedarbojas. Kā to kā ar aktu ir cauri, kā tas patiesībā sasaucas ar intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzību internetā. Let me start with. Uh... Ļaujiet man uh, sākt ar šo te saulaicīgumu. Es pilnībā piekrītu jūs teiktajam. Mums ir nepieciešami spēcīgi argumenti, un jāsaka, ka laiks nav mūsu sabiedrotais. Ja mēs runājam par visu šo pakotni, kas ir saistīta ar digitālo darbu kārtību, tad jāsaka, ka mums ļoti daudz vēl darāmā. Un tas ir saistīts ar to darbu, pie, ko, pie kur strādā arī eh, visi mani kolēģi. Proti, ja mums trūkst viena posma, tas attiecīgi ietekmē arī visus pārējos. Kopīgās tirdzniecības eh, noteikumi. Pārobežu e-komercijas attīstība Eiropā norit ļoti lēni. Viens, ko eh, sagaida, viens, viena lieta ir, ko viss sagaida no tā, bet patiesībā mums ir jāsaprot, ka tas ir saistīts ar eh, digitālo vienoto tirgu. Un tas nav eh, pretrunā vienotajam tirgumam Digitālais vienotais tirgus gluži vienkārši eh, nozīmē to, ka mēs esam ņēmuši vērā jaunās iespējas, kas mums ļauj pātrināt um, vienotā tirgus īstenošanu. Šobrīd 37% pilsoņu iegādājas preces un pakalpojumus tieši saistē. Jāsaka, šis skaitlis nav īpaši iespaidīgs, ja, ja mēs salīdzinām to ar uh, Eh, skaitļiem eh, no citiem reģioniem pasaulē, un no šiem 37% tikai 8% gadījumu runa ir par pārobežu darījumiem. Tātad tas ir tikai sākums. Tas ir saistīts ar juridisko sadrumstalotību, tāpat arī ar uzticēšanās trūkumu, tātad runa ir par komunikāciju, informāciju, kas ir nepieciešama, un starp citu vēl uh, viena lieta, kas ir uz spēles. Uh, Ja mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tas varētu palīdzēt cilvēkiem un, uh, un te es domāju par pieredzi, kāda mums ir Eiropas uh, Savienībā, ja mums uh, tik tiešām ir pārliecība, tas mums varētu palīdzēt veselības pakalpojumu jomā, es domāju, ka tas varētu būt milzīgs solis uz priekšu, un tad ir vērts informēt cilvēkus, izglītot viņus, un te jau atkal jāsaka, ka ir zinām juridiskā sadrumstalotība. Tātad te vairs nav runa par to, ka ir jārīkojas, bet ir runa par to, ka ir jārīkojas to daļu. Tas nozīmē parlamentam, eh, padomei un komisijai, un iespējams, ka man bija jāsāk ar komisiju, bet uh, Katrā ziņā visiem trim ir ļoti svarīga loma. Ja mēs nevaram to atrisināt, tad mēs gluži vienkārši zaudējam zaudējam milzumu svarīgu iespēju. Tad, kas attiecas uz pilsoņu informēšanu, tas jau sasaucas ar jautājumus, kurus mēģināju atbildēt pirms brīža. Pilsoņiem ir jābūt informētiem, viņiem ir jāapzinās, kas ir uz spēles, jāsaprot, kas ir eh, laba, uzticama informācija. Runājot par informāciju un runājot par pieredzi eh, Berlīnē, jāsaka, tas bija eh, ļoti svarīgs um, pasākums. Ļoti daudz cilvēku, kas iesaistījās šajā iniciatīvā. Cilvēki cenšas panākt pēc iespējas lielāku brīvību, brīvību internetā. Un tas uh, bija izaicinājums, ar kuru uh, man bija jātiek uh, galā. Mums ir nepieciešama noteikuma par to nav runa. Es esmu par uh, mediju plurālismu, uh, vārda brīvību, bet arī uh, brīvu internetu. Bet mums ir jābūt pilnīgi skaidriem par to, ka ir nepieciešama uh, vairāk pamatnoteikumu, kas ir jāņem vērā. Tad par to tika diskutēts. mums ir jācenšas izglābt akta kodolu, kas ir intelektuālās tiesības, un par ko tad te ir runa? Šī audience, mums viņi ir jāuzsver nopietni. Tie nav tikai un vienīgi cilvēki, kas rīkojas neapdomīgi, tie ir cilvēki, kas ir izvēlējušies savu pieeju digitalizētā pasaulē un izmanto digitalizācijas eh, radītās iespējas. Viņi, starp citu, rada arī jaunas darba vietas un veicina ekonomisko izaugsmi. Kas tad ir uz spēles? Šīs, šie eh, jaunie cilvēki ir eh, lieliski apzināts, ka mums ir nepieciešama arī virkni juridisko pasākumu, juridisko noteikumu. Un Es teicu, ka, ka es informēju par to, ko parlaments ir darījis un ko mēs kopā ar kolēģiem esam darījuši. Un tiesas atzinums nav nekas jauns. Manuprāt, uh, No pieredzes var teikt, ka atzinuma sagatavošana aizņems vairākus gadus, un es aicināju ņemt vērā reālo situāciju. Nevajadzētu būt atrautiem no realitātes, ir jāņem vērā, ko ir teicis Eiropas parlaments un par ko ir runa eh, šajā tiesas atzinumā. Es atbalstu Karalde Hartu un es arī aicinu būt realistiskiem. Nedomājiet, ka nav taisnīgi, nav taisnīgi tas, ka citi, kas ir diezgan lielā skaitā, nepiekrīt pilnībā mūsu izraudzītajai politikai. Es domāju, ka mēs nevaram dzīvot tādā kā ziloņkalu eh, turnī. Mums ir jākomunicē ar pilsoņiem jo 4000 cilvēku, kas skaidro, ko viņi par to domā, tas ir diezgan liels skaitlis. Liels paldies! Tagad vēl seši cilvēki ir runātāju sarakstā. Maklārkins kundze, Engstrom kungs un Roitovs kundze. Maklārkins kundze vispirms uz vienu minūtu. Paldies un paldies komisārs kundzei par to, ka ieradāties uz mūsu sanāksmi un tik plaši diskutējāt par digitālo darbu kārtību. Jūs minējāt to, cik eh, tam visam ir milzīgs potenciāls un ko visu mēs varam sasniegt digitalizētā pasaulē, bet mums vienlaiks ir jāapzinās arī, ka ir nepieciešama aizsardzība tiešsaistē. Tieši un jo īpaši jādomā par um, bērnu aizsardzību. Tāpēc es priecājos par to, ka jūs strādājat ar Malmstērmas kundzi. Un es domāju, ka tas sasaucas arī ar darbu, ko mēs veicam šeit parlamentā cīn cīnoties pret um, digitalizēto noziedzību. Es vēlētos runāt par piekļuvu. Piekļuva internetam ir viena no lielākajām problēmām Linkonšīnā, eh, Dārbašīrā tātad uh, reģionā, es pār, ko es pārstāvu, daudziem cilvēkiem nav piekļuvs internetam, un mums ir jānodrošina uh, tas, lai cilvēkiem būtu piekļuvi internetam. Es vēlētos zināt, kā jūs nodrošināt to, ka um, tas tiek darīts dalībvalstīs, kurš raugās uz to, lai tas tiktu paveikts, lai būtu piekļuvi internetam. Manā reģionā ir um, mazi uzņēmumi ar inovatīviem risinājumiem, bet viņi nevar piedalīties eh, publiskā iepirkuma eh, konkursos. Eh, viņiem nav piekļuvis šiem tirgiem. Tie ir uzņēmēji, kuriem ir nepieciešams risinājums. Tātad, kā mēs varētu palīdzēt viņiem īstenot vienu no jūsu mērķiem? Paldies! Paldies, Engstrāmkungs! Komisārs Kunze, es sākšu ar to, ka vispirms es piekrītu jums vairākās lietās. Jā, uh, darbi, kuriem nav zināms autors, jā, es piekrītu jums, es piekrītu arī ka jums tajā, ka mēs esam zaudējuši iespēju jūsu minēto iemeslu dēļ. Uh, Kas attiecas uz uzņēmējiem, kas darbojas internetā, vai mums nebūtu jādomā par neutralitāti? Skype pirms dažiem gadiem bija mazs uzņēmums, un tagad, kad e, šis uzņēmums ir kļuvis par veiksmīgu uzņēmumu, to bloķē. Tā kā jūs pieminējāt akta Vai eh, komisija ir nosūtījusi akta Eiropas Savienības, eh, uz Eiropas Savienības tiesu, jo patiesībā ir dažādas versijas, kas parādās? Paldies, komisārs kundze. I, I you, like always, but... Jā, protams, es eh, centīšos eh, nerunāt pārāk ilgi, un es mēģināšu ievērot jūs norādes, bet dažreiz es pārāk aizraujos, un tad ir grūti ievērot laiku. Es gribēju teikt, ka akts lieta vēl līdz galam nav izskatīta, un varbūt Kārls būtu īstais cilvēks, kam to vaicāt. Tālāk runājot par tīkla neutralitāti. Es Dereku no regulātoru grupas lūdzu man piedāvāt informāciju par eh, caurskatāmību un dažu lapu bloķēšanu. Delivery, Mēs par to jau apspriedāmies pirms dažiem mēnešiem, un man tika apsolīts, ka beidzot tiks sniegta atbilde. Protams, ir jārunā par stingrākiem noteikumiem un ir jāparūpējas, lai konkurence būtu pietiekami veselīga un uh, cilvēki paši varētu izvēlēties, kuru operatoru, kuru operatoru pakalpojums viņi grib izmantot. Lauku reģioni. Tad, kad pašā sākumā es teicu, ka jebkurš uh, cilvēks uh, ir svarīgs un jebkuram ir nepieciešams internets arī lauku reģionos, ir Eh, privāti uzņēmumi, eh, pietiekam maz uzņēmumi, bet tie nevēlas investēt lauku reģionos, eh, ja viņiem nebūs sniegs kaut kāds atbalsts. Tieši tādēļ komisija piedāvāja Connecting Europe instrumentu. Un pateicoties šim instrumentam, daļa līdzekļu ir asignēta arī platjoslas pieslēgumiem. Protams, var uh, aplēst konkrētus skaitļus un mēs sagaidām pateicu, ka apmēram 9,2 miljārdi eiro tiks atvēlēt tieši platjos, lai daži miljārdi, lai eh, varētu izveidot pakalpojumus, jo pagaidām eh, šie pakalpojumi vēl nav pietiekami labi izstrādāti un Mums, es teicu investoriem, ka viņiem vajag turpināt sapņot un gaidīt, ka tiks noteikts konkrēts datums. Un, protams, ja tas viss eh, realizēsies, tas eh, Eiropas Savienībai sniegs eh, izcilas izaugsmas iespējas, bet kopumā ir vajadzīga apmēram 17 miljārdi eiro, ko investēt lauku reģionos. Bet es gribu no jums dzirdēt arī konkrētus piemērus It sevišķi apvienotajā karalistē, kur tiek izmantots struktūra fondu finansējums, vienā vietā bija projekts netālu no Birmingemas un viens bija Kentā, un abi patiešām vainagojās ar panākumiem. Tādēļ labprāt gribētu dzirdēt, eh, kāda ir jūsu pieredze un ko jūs mums varētu ieteikt. Gribēju vēl arī teikt, ka ir priekšlikums no 14. līdz 20. gadam par struktūru fondu izmantojumu. Tur tiek runāts arī par e-māju, par e-mājas digitālo attīstību, par novecošanos. Ja šos projektus varēs um, finansēt no struktūra fondiem, tas patiešām nāks par labu arī uh, lauku reģioniem un tajos dzīvojošajiem. So, We'll take the final four together. Es atvainojos Roitavas kundzei, kuru uh, neievēroju, aizmirsu viņai dot vārdu. Tātad Roitavas kundze, Pietikainis kundze un vēl viena kolēģi katrai pa minūtei, un tad komisārs kundzei ļoti ātri jāatbild uz jautājumiem. Lūdzu, Roitavas kundze, paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau kādu laiku uh, diskutējam par šo jautājumu un. Es gribēju teikt, ka runājot par uh, mākslas darbiem internetā, jūs neuzklausījāt manu priekšlikumu par fotografijām. Nu, varbūt jūs beidzot varētu kaut ko darīt arī šajā sakarā. Otrs jautājums. Vai ir kaut kādi konkrēti plāni, lai varētu cīnīties pret uh, hakeriem un uh, kā uzlabot datu aizsardzību internetā? Trešām kārtām. Uh, kā palīdzēt eh, bērniem internetā. Protams, eh, es nerunāju par to, ka katrā eh, mobilajā telefonā ir jābūt globālās pozicionēšanas sistēmai, nevajag varbūt arī kaut kādas mikroshēmas iebūvēt datoros, bet jāprūpējas, lai vecāki labāk varētu izsekot saviem bērniem virtuālajā vidē. Tie bija trīs jautājumi, jā, un tagad Ferhējens kundze lūdzu, bet īstenībā jums bija viena minūte un viens jautājums atvēlēts. Uh, Paldies, eh, komisārs kundze, paldies, eh, ka esat pie mums ieradusies, un es līdzīgi kā Roitevas kundze gribēju runāt par ko, uh, autortiesībām un personas datu aizsardzību. Īstenībā mēs eh, ļoti daudz runājam par nezināmu autoru darbiem, un mēs joprojām gaidām konkrētas atbildes par eh, autortiesībām. Un tad, kad mēs runājam par nezināmu autoru darbiem, es biju referenti kultūras komitejā, un eh, mēs daudz diskutējām arī par uh, autortiesībām. Es gribēju pavaicāt, vai komisija uh, E, tos dokumentus, kas ir saistīti ar e, autortiesībām tiešā veidā vai netik tiešā, varētu apkopot vienā dokumentā, lai nebūtu fragmentizācijas. Jāsaka, ka ir arī 4000 cilvēki, uh, kas um, devās demonstrācijā un protestēja pret aktu, vai jūs esat ņēmuši vērā šīs bažas, uh, ko ir pauduši mūsu pilsoņi, vai, politi vai mm, politisko lēmumu pieņēmēji par to domā un par to diskutē uz skatuves, tā teikt, vai vienkārši ģenerāla direkcijās notiek uh, diskusijas aiz slēgtām durvīm. Paldies, Tūnas kundze, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Jūs teicāt, ka jūs gribētu, lai cilvēki varētu izmantot platjoslas pieslēgumu un lai tiem nebūtu pārāk dārgi par to jāmaksā. Es gribēju teikt, ka jūsu priekšlikumā piedāvātais īstenībā mm, nebija nekas pārāk lēts, jūsu projekts nebija pārāk lēts. Es gribēju, lai jūs cīnītos par daudz vienkāršāku un lētāku piekļuvi platjoslas internetam, lai mums atkal nevajadzētu iesaistīties cīkstiņos ar komisiju. Un tālāk jūs teicāt, eh, ka visiem ir jābūt savienotiem Eiropas Savienībā un ka Connecting Europe instruments šeit ir no svara, bet vai jums nav Eh, bail, ka Connecting Europe savienos atļaus eh, labāk sazināties tiem cilvēkiem, kam jau tāpat nav problēma šajā jomā, bet īstenībā tie cilvēki, kam joprojām nav pieslēguma, būs vēl vairāk izolēti no šī vispārējā tīmekļa. Pietikainens kundze lūdzu. Paldies, ļoti lakoniski, tikai divi jautājumi. Pirmais, runājot par savienojamību. Paldies par jūsu jau ieguldīto darbu un uh, gribēju teikt, ka mobilais internets ir ārkārtīgi svarīgs un bieži vien Eiropas operatoriem ir ļoti grūti izdzīvot šajā jomā, ņemot vērā arī noteiktos cenu likmes. Ko jūs darīsiet šajā jomā? Un vēl, ja mēs runājam par inovācijām, varbūt, ka ir jāpadomā par jaunu veidu pakalpojumiem Eiropas Savienībā, varbūt uh, jūs varētu šo jautājumu vairāk izgaismot. Paldies! Paldies visiem, paldies, ka bijāt tik lakoniski, pietikainens kundze, un tagad došu vārdu mūsu komisārei, lai viņi pēc iespējas ātrāk varētu atbildēt uz jautājumiem, jo redzu, ka jūs jau tagad nepacietībā balsot par Gerbhārdas kundzes ziņojumu. Lūdzu, komisārs kundze, paldies fotografijas un eh, nezināmo autoru darbi. Jā, šis jautājums eh, maksā ārkārtīgi daudz naudas, ja tā atrisināšana maksā ārkārtīgi daudz naudas, un šādu līdzekļu mums nav. Jāsaka, eh, jautājums ir ļoti sarežģīts un es eh, burtiski skaitu lūkšanas, lai beidzot mēs kaut solīt pavirzītos uz priekšu šajā jomā. Bet neesmu arī pārāk optimistiska. Tālāk, ja mēs runājam par autortiesībām, eh, administrēšanu, protams, es gribētu, lai progress norisinātos ātrāk. Management for what is at stake at the moment that uh... Jā, es runāju par um, uh, māksliniekiem, piemēram, rakstniekiem. Piemēram, Francijā šāds cilvēks saņem tikai 41% no savu darba publiskošanas internetā, un pakalpojumu piedāvātājs saņem visu pārējo. Un Visi mākslinieki, rakstnieki, viņi par savu darbu publiskošanu internetā grib saņemt normālu samaksu. Nu, savādāk viņi vienā dienā vairs nevarēs nopirkt uh, maltīt saviem bērniem. Varbūt. But, no, for certain, but anyhow, they did the job, but nowadays. Es gribēju teikt, ka tagad situācija ir visai bēdīga, tādēļ mums ir. Uh, galvenokārt jādomā tieši par mākslinieku interesēm. Barņēkungs jau ir daudz ko darījis, bet eh, joprojām nav redzama gaisma tuneļa galā. Tika runāts arī par tādu kā Eiropas licenci, jeb eh, atļauju, bet vajadzētu patiešām ieviest pan-Eiropas atļaujas, kas ir uh, piesaistītas vienotajam digitālajam tirgum, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu baudīt šīs priekšrocības, lai, piemēram, viņi nebūtu izolēti tikai tādēļ, ka viņi dzīvo citā Eiropas dalību valstī. Par datu aizsardzību un hakeriem. Protams, pie šiem jautājumiem mēs strādāsim, un jau šī gada beigās es nākšu klajā ar konkrētu stratēģiju. Jūs uzdevāt arī jautājumu par bērniem. Nu, es varu jums pilnībā piekrist. Ja es tiekos ar lielu uzņēmumu vadītājiem, ar organizāciju vadītājiem, kas arī šo jautājumu bieži vien pārunā, kam tas ir aktuāls, viņi saka, izstrādājiet priekšlikumus, un ja tie nebūs pietiekami labi, mēs paši izstrādāsim priekšlikumus. Un ja šie uzņēmēji pakalpojumu piedāvātāji mums var kaut ko likt priekšā, uh, Eh, var piedāvāt labus risinājumus, tad, protams, eh, kādu dienu tie cilvēki, kam ir mazi bērni, būs ieguvēji. Runājot par platjoslas pakalpojumu izmaksām, kādēļ mēs nevarētu tās pazemināt? Protams, es varu piekrist padomes piedāvājumiem un es varu teikt, ka tie, kas strādāja pie viesabonēšanas direktīvas un teica, ka augstākajiem cenu griestiem ir jāpaliek noteiktajā līmenī, un tie ir maksimālie griesti. Es gribēju pateikt, ka tagad mēs runājam par konkrētu taustāmu konkurētspēju, un tā mums ir vajadzīga Eiropas Savienībā. Protams, ir jāsaglabā arī līdzsvars ir eh, jāparūpējas gan par pietiekami interesantām cenām patērētājiem, gan arī par jaunu investoru piesaistīšanu, jo, ja pakalpojumi būs pārāk lēti, tad jau arī nevienam nebūs nekādas intereses ieguldīt tajos naudu. Es ceru, ka rītdien mēs eh, saņemsim arī jaunu informāciju un varēsim piedāvāt uh, tādu priešlikumu, kas garantēs daudz zemāks cenas mūsu patērētājiem, uzlabos uh, pakalpojumu kvalitāti, piesaistīs jaunas investīcijas, jo īstenībā mums ir nepieciešamas milzīgas investīcijas, lai uzlabotu situāciju nozarē. Mums ir daudz projektu, kas vēl joprojām nav realizēti, bet ir eh, milzīgas, eh, ir, ir aplēses par eh, datu apjomu pieaugumu, un aizvien vairāk cilvēku izmanto šīs modernās iekārtas, tādēļ investīcijas mums ir nepieciešams kā svaigs gaiss. Well, uh, Komisārs kundze, liels paldies, ka ieradāties, paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem, un man vienmēr ir prieks jūs uh, uzlo, uh, uzņemt šajā komitejā, jūs atbildējat uz ārkārtīgi daudziem jautājumiem, jūs redzējāt, cik motivēti bija grupas komitejas locekļi, cik liela interese valdīja par jūsu darbu. Mēs novēlam jums panākums turpmākajā darbā, un šit nākamreiz jūs redzēsim digitālās darba kārtības asamblējā, kas tiek organizēta parlamentā jūnijā. Un paldies, ka ieradāties! Thank you so much. Seriously. Keep it up. So, colleagues, thank you for um, paldies kolēģiem par pacietību, bet es domāju, ja komisāri pie mums ierodas, tad, protams, šī izdevība ir jāizmanto un jāuzdod viņai pēc iespējas vairāk jautājumu. Un e, es domāju ļoti jauki, ka kolēģi bija tik disciplinēti un uzdeva ļoti īsts un konkrēts jautājums. Tādā veidā mēs varējām iegūt pēc iespējas vairāk informācijas. Tagad ķersimies pie balsošanas. Es domāju, mēs varētu izmantot uh, balsošanas ierīces, jo tas atvieglo procedūru. Un Gerbhardas kundze un Švāba kungs man signalizēs, kāda ir viņa attieksme pret konkrētajiem grozījumiem. Nu, mēs varbūt varam balsot gandrīz par visu elektroniski, tad uh, darbu beigsim ātrāk. Gerbhards kundze, jūs esat referenti, varbūt jūs pašā sākumā jau gribat kaut ko piemetināt. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem, ēnu referentēm par patiešām um, labo sadarbības garu, kas uh, valdīja. Uh, visā ziņojuma tapšanas laikā domāju, ka mēs varējām izstrādāt pietiekam veiksmīgus grozījumus. Mēs vēlamies, lai mūsu pilsoņiem būtu piekļuve banku pakalpojumiem, jo īstenībā bez bankas konta jūs esat gandrīz vai nulle bankas konts ir nepieciešams katram cilvēkam, un mēs esam ļoti ilgi diskutējuši, vakar vakarā vēl uh, veicām pēdējos uzlabojumus, balsojums sarakstā, es vēl ar daudziem kolēģiem sazvanījos un domāju, ka mums izdevās veikt patiešām labu darbu. Man ir tikai viens jautājums. Un to labprāt uzdošu juridiskajam dienestam. Šodien darba grupā mums bija diskusijas, un uh, man uzdeva kādu jautājumu, uz kuru man nebija simtprocentīgas atbildes. Mani kolēģi gribēja dzirdēt atbildi, un īsnībā es arī gribu um, noskaidrot, kā tad mums būtu pareizi jārīkojas. Proti, tas ir pirmais kompromiss grozījums kur ir minēts uh, termins EU residents, Eiropas Savienības iedzīvotāji. Es šeit runāju par pilsoņiem, citu runāju par consumers, jeb patērētājiem, un tad man kāds vaicāja, ko tad nozīmē šie rezidenti. Es atvainojos, nu, es tik izcili nerunāju angļu valodā, un es nepārzinu katru terminu tik perfekti. Tādēļ man vaicāja, vai šis termins rezidenti, piemēram, attiecas arī uz bezpajumtniekiem. Vai tas attiecas tikai uz tādiem cilvēkiem, kam konkrētajā valstī ir uzturēšanās vieta un reģistrēta adrese. Mēs gan gribam teikt, ka šis jautājums attiecas uz pilnīgi visiem pilsoņiem. Varbūt, ka Luka, kas ir tik pieredzējis un tik labi pārzina angļu valodu, varētu mums pastāstīt, kas tad ir šie EU rezidents, lai mēs varētu izmantot vislabāko definīciju. Paldies! Kā? Lūdzu, došu vārdu Lukam Bizačio, kas ir patiešām izcils jurists un varētu lietu vairāk gaismas uz šo uh, terminu. Paldies! Es gribēju teikt, ka šajā kontekstā mēs runājam par visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā un arī par tiem, kas var baudīt brīv, pārvietošanās brīvību. Uh, Es domāju, ka šeit ir runāts par Eiropas Savienības eh, valsts piedarīgiem EU nationals, par tiem cilvēkiem, kas var baudīt visas četras uh, kopīgās brīvības. Tas nav saistīts ar adresi, ar cilvēku dzīves vietu ja kaut kādā veidā esmu precizējis šo jautājumu. Jā, paldies. Tātad mēs runājam par visiem cilvēkiem, kas likumīgi atrodas Eiropas Savienībā, saka Gerhards Kundze. Nu jā, tad tas problēmas nerada, tad varam atstāt to pašreizējā redakcijā. Paldies! Paldies, vai kāds ēna referents vēlas kaut ko pieminēt? Nē, tad ķeramies nekavējoties pie balsošanas. Pirmais kompromis grozījums, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts ar uh, lielu balsu pārsvaru. 20. atkrīt. 21. grozījums Čurunenes kundze ir to iesniegusi, kas ir par. Varbūt sākam balsot elektroniski. Balsojam elektroniski par 21. Atbilstošā daļa. We... Divu par daudz. Nē, piecu par daudz no Eiropas tautas partijas grupas. No, down, no? Tomēr viņa skaits samazinās. Tagad tik trīs ir palikuši. Viena par daudz no ALDE, viena par daudz no EKR, viens par daudz no sociālistu grupas. Eh, kolēģi no zāles ziņo, ka ir aizmirsus balsošanas kartīti. Well, someone then has put oh. a oh. card, definitely. Then. I don't have my card in ECR. We only have three members. So. Tik, tikai trīs deputāti no EKR grupas. Vai varam beigt balsot? Varbūt eh, sāksim no jauna. Es gribu tikai pārbaudīt, vai viss ir kārtībā, saka priekšsēdētājs. Tagad paskatīsimies, balsojam vēlreiz, sākam balsot elektroniski. Izmēģinājumu balsojums. Right. Why is this yours? From... We have one extra GUI, apparently. No, this can't be right. Viens par daudz no GUI, nu tas ir eh, kaut kā galīgi jocīgi. Oh, right. oh, I see why. Why? It's the wrong committee. Wrong committee. Ah.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 Tūrenens kundze, nu mēs īstenībā jau varējām paspēt nobalsot par visu ziņojumu. 21. grozījums, kas par? Pret? Noraidīts, nav nekādu šaubu. 22. Šmits kunga grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. Otrais kompromiss, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 46. Heides kundzes grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 47. Gebharde. Kas? 27. saka priekšsēdētājs. Kas par? Pret. Arī noraidīts. 28. atkrīt. 29. divās daļās Pirmā daļa, kas par pret pieņemts. Otrā daļa, kas par pret noraidīta. 30. Hans Pēters Mājers, kas par? Man šķiet vajadzēs saskaitīt balsis, jo te varētu būt ļoti maz pārsvars. Kas ir par? Par.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 Otrais ieteikums. Mēs balsojam par uh, eh, sākotnēju tekstu versiju kā kompromisu. Kas par? Vai vispār es sapratu, vajadzā priekšsēdētājs? Ja? Labi, kas par? Pret? Pieņemts. Trīsdesmit sastais grozījums. Un, ja tas tiks pieņemts, būs jauns punkts. Kas ir par? Pret? Noraidīts. 39. Gebhards grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 40. Gebhards grozījums. Kas par? Pret. Tomēr atkārtojam. Kas par? Kas ir par? Man šķiet jāpārskait vēlreiz, saka priekšsēdētājs. Nelaižam lejā roku, es saskaitīšu balsis. Uh, Kas ir pret? Uh, 19 par 18 pret pieņemts. 41. Kas par? Pret. Pieņemts. 43. Kas par? Pret. Noraidīts. 44. Kas par? Pret. Pieņemts. Kompromiss numur 3. Kas par? Pret. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret pieņemts. Ieteikums par trešo punktu, par sākotnējo trešo punktu, kas par pret pieņemts. 57. Heitkundze. Kas par? Pret? Noraidīts. 61. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. 62. Kas par? Sākam balsot elektroniski, pārbaudīsim, vai tagad sistēma darbojas. Par 62. Varbūt tā būs ātrāk. The vote is. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 balss pret 15. 64. Sākam balsot. The vote's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 63. Pupakis kunga grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 65. Kas par? Pret? Pieņemts. 67. Kas par? Sākam balsot elektroniski par 67. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot. You were voting against as your... Turinens kundze balsoja pret. Viņai nav līdz kartītes. Tātad grozījums šķiet ir noraidīts. Jā, noraidīts. Because Mrs. Turinens voted manually, so we have added... Jo Turinens kundze balsoja pret. Falls. Um, which... 68. Kas par? Nē, tomēr elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 68. Suspect the result will be the same, I think. The vote is closed. Beidzam balsot. And that's carried by... Pieņemts 21 par, 15 pret. 70 by Mr. Schmidt. 70. Kas par? Pret. Noraidīts ar balstu pārsvaru. 71. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 19, 19, neizšķirts, jo Turinens kundze balsoja par. Favor. Turinens kundze, jūs balsojāt par? Emily, you... Emīlija. Jā, atkrīt. Uh, Uh, amendment it was rejected, yeah. Noraidīts, noraidīts, jā. High, in fact. Uh, uh, compromise amendment. Piektais kompromiss. Kas par? Pret? Pieņemts. Pārlecam vairākiem grozījumiem un nonākam pie 77. Kas par? Pret? Pieņemts. 78, 76 atkrīt, tagad 79. Kas par? Sākam balsot elektroniski. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pret 13. Kompromis numur 6. Kas par? Pret. Pieņemts. Ei, 80. Sākam balsot. Nē, 83. tomēr. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 14 par 22 pret. 84. Sākam balsot elektroniski. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 pat ir par. 85. Kas par? Labāk elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 85. Votes closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 86. Sākam balsot elektroniski. The vote is Beidzam balsot. That's carried. Uh, amendment 87. Pieņemts. Pirmais grozījums par apsvērumiem. Par to nav jābalso. Tagad otrais. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Par trešo nebalsojam, tagad ceturtais vai par ceturto vēl ir jābalso? Jā, balsojam par ceturto. Kas par? That's, <laughs> that's... Pieņemts 20 par 17 pret. Piektais grozījums atkrīt. Sastais tāpat. Kompromiss numur 7. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. Kas par? Pret. Pieņemts. 12. Kas par? Pret. Pieņemts. 13. Kas par? Es gribēju teikt, ka es nevaru tik ātri izsakot balsojumam, saka runātāji. Īstenībā es gribēju balsot pret 12, bet nobalsoju par tādēļ, ka vēl bija aizkavējusies pie iepriekšējā grozījuma. Jūs gribētu vēlreiz nobalsot par 12, vai sapriekšsēdētājs? Es atvainojos, varbūt, ka es pārāk visu sasteidzu. Labi, balsojam elektronis par 12. Sākam balsot. A check vote on 12. Pārbaudām 12. Beidzam balsot. 22 par 15 pret pieņemts. 13. Kas par? Pret. Noraidīts. 15. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. Kas par? pret, pieņemts 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. 19. Sākam balsot elektroniski. The vote's closed. Beidzam balsot. 20 par 17 pret, Turunenes kundze balsoja par, pieņemts ar vienu eh, kolēģi atturēšanos. Tagad balsosim par visu grozīto atzinumu, darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Uh, the vote is somebody with a card in that's not voted, but anyway. Ir kāds kolēģis, kas vēl nav paspējis nobalsot, bet tagad beidzam balsot. 36 par, es pieskaitīju Turanens kundzi, neviens nebija pret, viens atturējās. Gebhards kundze, sveicu jūs ar labi padarīt darbu. So we look forward to your defending our um, amendments. Un tagad mēs ceram, ka arī ekonu komitejā jūs tikpat dedzīgi aizstāvēsiet mūsu grozījumus. Esmu par to pilnīgi pārliecināts. Paldies kolēģiem! Varbūt tie, kas varētu, tie, kas grib doties ārā no zāles, varētu to aši izdarīt, un tad mēs varētu ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Uh, so could I just ask for your consideration? Cienījamie kolēģi, lūdzu, sāksim darbu. Tie, kas atstāja zāli, dariet to klusām. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. Pirmā viedokļa apmaiņa. Un tā mums būtu jāveic aptuveni 20 minūšu laikā. Runa ir par mūsu atzinumu, kur mēs gatavojam ekon komitejai, kurā atbildīgais referents ir Terho. Runa ir par virzību uz integrētu Eiropas tirgu maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā un mobīliem maksājumiem. Lūdzu, vai varētu ievēlot, ievērot klusumu zālē? Tas ir kā atbild zaļajai grāmatai no komisijas. Mūsu referenci ir Koferatī kungs. Vai Ir kāds ieradies no komisijas? Jā, ir. We'll give you the floor, but, uh, it... Mēs dosim uh, jums vārdu uh, diskusiju beigās, ja būs uh, laiks. Tātad, Koferatī kungs, jūs varētu mūs iepazīstināt ar jautājumu, un tad attiecīgi izteiksies ēnu referenti. Kofrātī kungs, vai jūs lūdzu vēlētos ievadīt diskusijas? Grazie, prezidente. Per ragioni di tempo, ma anche. Paldies, priekšsēdātāji, lai iegūtu laiku, vēlētos runāt par galvenajiem punktiem un pēc tam. Tad nosūtīšu tekstu līdz maija beigām. Jūs to saņemsiet angļu valodā, lai lasīšana, pārbaude un eh, grozījuma iesniegšana notiktu ātrāk. Temats ir ļoti jūtīgs, jo būs jāmeklē risinājumi virknei nevienlīdzību, kuru rezultātā maksājumu veikšana nenotiek vienādā veidā visās valstīs. To mēs sapratām pēc diskusijas, kāda mums nesen bija ar komisāres kundzi. Pirmais ir par ban daudzpusējām uh, savstarpējās komisijas maksām. Domāju, ka vajadzētu lielāku vienotību, vienādus nosacījumus, tehniskais, tehnisko raksturojumu, tā lai piemērotu šos noteikumus atšķirās no valsts valstī, un tas rada vismaz divas problēmas. Pirmkārt, saistībā ar nosacījumiem, apstākļiem Runa ir par nosacījumiem, kas ir atšķirīgi dažādām bankām. Un nav iemeslu, kāpēc šie jautājumi būtu atstāti banku rokās, peļņas gūšanas mm, nolūkā, un tad vēl ir arī atšķirīgi nosacījumi, kas rāda grūtības pilsoņiem, kas izmanto šos instrumentus Eiropas Savienībā un mm, tādējādi šīs vienotas sistēmas trūkums rada lielākas maksas tiem, kas šos instrumentus izmanto. Tātad vajadzētu ļoti apņēmīgi raudzīties uz to, lai veiktu vienādošanu, tā lai šie instrumenti būtu pēc iespējas pārredzamāki. Pretējā gadījumā ir grūtības mm, pilsoņiem un viņi mm, caurspīdīguma trūkuma dēļ neizmanto to, kas iespējami būtu efektīvs, bet viņi pat nevar reālajā laikā novērtēt visus uh, visus eh, apstākļus un apsvērumus, un šī iemesla dēļ viņi ir norūpējušies un nevar izmantot inovācijas. Bet ja mēs tagad vēlamies, lai būtu lielāka pārredzamība, nevajadzētu aizmirst, ka tie ir ļoti svarīgi instrumenti, lai cīnītos pret nodokļu krāpšanos, izvairīšanos no nodokļu nomaksas Eiropas Savienības valstīs Un, ja vēlamies eh, pārskatāmību, tad tas ir ļoti svarīgi, mm, lai procedūras, kuras mēs izmantotu, tiktu standartizētas. Tādējādi būtu nepieciešams tā, lai visās valstīs mēs rīkotos vienādi un lai šo procedūru kodif kodifikācija ļautu vieglāk piekļūt pieejamajiem instrumentiem. Tātad neatkarīgi no tā, vai runa būtu par kārtas maksājumu interneta vai telefona maksājumu, runājot par pārredzamību, ir jāskata arī mm, pamat nosacījums, kas neatiecas tikai uz komisijas maksām starp bankām, bet arī maksājumu darbībām. Uh, Es domāju par sistēmas kopumu, tā lai tā būtu pārskatāma, ir nepieciešama eh, zināšanas par to. Un eh, šeit ir šīs attiecības, kas jāveido starp izmantotājiem, lietotājiem un bankām. Un pirkšanas vietā vajadzētu sistemātiski informēt uh, lietotājus, patērētājus, un šī zināšanu sniegšana veido šo nepieciešamo procedūru. Un te ir informēšanas jautājums, kurā jāņem vērā valodas aspekts, kas arī rada šķērsli. Un tad, kad informācija ir efektīva, tad uh, ir iespējams kliedēt bāžas lietotājiem un arī kontrolēt vairāk notiekošo. Pēdējais jautājums, pirms pēdējais drīzāk, kas arī jāņem vērā. Runa ir par nesaskanību lapu ar citiem punktiem, proti drošību. Bet tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, ap ko viss pārējais grozās, jo drošības jautājums ir pamatjautājums, jo īpaši viss mm, vājā, neaizsargātākajiem. Ja lietotājiem, izmantojot šos eh, instrumentus un jauno tehnoloģiju mm, veidus. Nevienmēr eh, viņi māk izmantot šādas iespējas, viņi ir mazāk informēti, mm, mazāk pieraduši kopumā izmantot eh, šādas iespējas ne tikai ne tikai citi aspekti, bet ir arī vecuma aspekts, un te ir risks, ka mm, nav iespējams piekļūt saviem resursiem, iespējams arī, ka nav daudz resursu. Lietotājiem ir bailes pazaudēt savus resursus, izmantojot eh, nedrošus instrumentus. Es domāju, ka tas ir izšķirošs aspekts, vajadzētu nodrošināt uh, to, lai ātri tiktu mm, sākts drošības aspekta nodrošinājums, neaizskarot eh, pamattiesības, bet ļaujot piekļuvi šiem instrumentiem, nesaskaroties ar risku eh, zaudēt resursus. Vai tur būtu runa par garantiju trūkumu vai citu. Galvenais, lai cilvēki nezaudētu savus resursus. Pēdējais jautājums. Tas saistās. Un tas nav nejauši. Tas saistās ar privātās dzīves aizsardzību. Būtu nepieciešams tā, lai jūtīgas informācijas ķēde būtu samazināta līdz obligātajam minimumam un tā, lai notiktu regulāra kontrole, lai izvairītos no tā, ka rezultātā nu, ir negatīva parāks, ar kādu saskaras sākotnējie lietotāji, kas varētu radīt to, ka notiek komunikācija uz āru, un tā rezultātā ir jāatzīst, kā, ir jāatzīst katra Eiropas pilsoņa privātā dzīve. Šie ir iemesli, kurus es izskaidroju. Tā tad veidot šādu vienoto maksājumu zonu Eiropā, es domāju, ka komisija un e, centrālā banka, ka tam vajadzētu um, piedalīties šāda tīkla veidošanā, jo nevar to atstāt pašplūsmā, tas ir svarīgs jautājums. Uh, Mm, šie ir soļi, kas jāspēr uz priekšu. Tas tika īstenots daudzās dalību valstīs, bet ar to nav gana. Domāju, ka par šo tēmu vajadzētu nonākt pie uh, garantijām, kas nodrošinātu lielāku drošību, lai padarītu vienkāršāku šādu instrumentu lietošanu un mm, virzīties uz priekšu, spērt soli uz priekšu, lai nebūtu pašregulācija jānotiek pie formāliem noteikumiem, kurus apstiprinātu Eiropas institūcijas. Un, kā jau es teicu, iesākumā būtu pateicīgs uzklausīt komentārus, bet šo, bet lai paliksim pie vispārējiem komentāriem. Runājot par grozījumiem, būtu iespējams vēl padziļināt atsevišķus uh, tēmu, atsevišķus jautājumus. Un arī citiem papildinājumiem, kādus vēlētos rosināt, bet teksts jums tiks nosūtīts angļu valodā 20. maijā un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 22. jūnijas, lai varētu balsot komitejā 6. septembrī. Šādi ir termiņi, bet būtu iespējams tos ievērot, jo pārāk daudz atstājot laiku starp e-, etapiem neļauj atrast uh, risinājumu, kas būtu visādekvātākais. Un, ja mēs pārāk, ja termiņi ir pārāk gari, tad nereti mēs aizmirstam, par ko tad mēs vispār pirms tam bijām runājuši. Tātad ar šādiem saspringtiem laika grafikiem mēs varam izvairīties no šādas problēmas. Paldies, mēs noteikti neaizmirsīsim par to, cik labdarbi jūs esat uh, paveicis. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, protams. Ieklausīsimies tagad Andre Frenteiktā. Vispirms vārds Arijas kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vispirms jāsaka, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums um, e-komercijas jomā, un tāpēc es domāju, ka mums īpaši uzmanība jāpievērš šim punktam. Jā, darba grafiks ir ļoti saspringts. Es nezinu, vai ir iespējams um, paredzēt vēl uh, sanāksmi. Es vēlētos tomēr par šiem jautājumiem runāt padziļinātāk. Mūsu rīcībā nebūs daudz laika, lai to paveiktu, pirms tiek sagatavot teksta galīgā versija. Man tomēr notikos detalizētākas diskusijas par šo jautājumu. Runa ir par cenām un par drošumu, par ļaunprātīgu cenu izmantošanu. Tas eh, tā ir nopietna problēma, tad, kad tiek maksāts internetā e-banku sektors, un tas ir kas tāds, ko mēs izmantojam, veicot e-maksājumus, maksājot ar kredītkartēm un tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka nākotnē noteikti būs vēl arī citi maksājumi veidi tieši saistē, tāpēc mums nevajadzētu atsaukties tikai un vienīgi uz e-banku mehānismu. Mēs mm, esam tikai uzsākuši tādu kā sākotnējo darbu. Es domāju, ka paredzētais laika grafiks ir pārāk īss. Es domāju, ka mums būtu jācenšas eh, paredzēt sanāksmi, lai runātu detalizētāk eh, par šiem jautājumiem pirms ir pieejama galīgā versija dokumentam. Paldies! Paldies, tagad Šmita kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Un paldies Kaferatī kungam. Jūs noteikti esat paveicis lielisku darbu. Es domāju, kā jau teica priekšsēdētājs, šis ir ļoti nozīmīgs jautājums. Trūkumi maksājuma sistēmās, jo īpaši pārobežu maksājuma jomā, tā ir nopietna problēma. Bieži vien es balstos uz savu uh, pieredzi, lai saprastu, kas vispār notiek. Es uh, šovasar dodos uz Londonu. Jā, esmu iegādājies biļetes uz Olimpiskajām spēlēm, un jāsaka, ka to paveikt nebija viegli iegādāties biļetes uz uh, Olimpiskajām spēlēm. Nu, parastais tirgus varbūt ir vienkāršāks, bet eh, eh, sekundārais tirgus, eh, tajā veikt darījums nav vienkārši. Un es pamanīju, ka tiek minēts viens no pakāpojumu piedāvātājiem PayPal. Es noteikti to neizmantošu, ja viņi nemainīs savu sistēmu, jo tas bija ārkārtīgi sarežģīti. Es nosūtīju savu naudu, uh, Un tad bija dažādi regulējumi, ierobežojumi, man bija e, jāzvan šķiet uz Amerikas Savienotajām valstīm, varbūt pat kaut kur citur, bet jāsaka, tas bija ļoti sarežģīti. Gal galā es saņēmu savu naudu atpakaļ, bet man bija jāmaksā diezgan liela. Um, e, transakcijas maksa par šiem darījumiem. Un gal galā tas eh, vienkārši nedarbojas. Varbūt es esmu uh, dumšs patērētājs, bet eh, es domāju, ka te tomēr ir um, problēmas. Mēs vienmēr runājam par uh, cilvēku savienošanu, par to, ka mums ir jādomā par parastajiem pilsoņiem, es domāju, ka šis punkts ir ļoti svarīgs. E-komercija ir ļoti nozīmīga. Man nebija iespēja uzklausīt komisārs teikto, bet uh, es domāju, ka šī ir viena no mūsu prioritātēm. Un es domāju, ka tas būs labi maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tas būs uh, par labu arī izaugsmē Eiropā. Es eh, vēlētos tomēr uzdot dažus jautājumus. Drošība, jā, jūs pieminējāt. Eh, personu datu aizsardzība un kā tas tiek nodrošināts. Un es domāju, ka kolēģi noteikti detalizētāk vēl runās arī par šo jautājumu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Kāda veida dati kā tie tiek aizsargāti, kā, tiek, kā tie tiek izmantot no uzņēmuma puses. Izmaksu, caurskatāmība. Arī tas ir minēts zaļajā grāmatā, un es domāju, ļoti nozīmīgi. Tā dēvētais co-badging, mēs varētu izmantot šo sistēmu efektīvā veidā, zīmolu koplietošanu Un visbeidzot, eh, juridiskā situācija. Kā ir iespējams atrisināt strīdus gadījumus? Es esmu saskāries arī ar šādiem gadījumiem, un jāsaka, ka es diemžēl zaudēju šajā cīņā, bet nu, cīkāk arī neatklāšu. Tātad noslēgumā. Es atbalstu, protams, komisijas centienus. bet mēs jau tagad varam paredzēt zināmas problēmas, ja mēs sadalīsim Eiropu tādā kā divu ātrumu Eiropā. Tātad būs viena daļa Eiropas, kurai būs piekļuva internetu pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem, un otrā pusē būs cilvēki un pilsoņi, kuriem nav piekļuvs internetam un internetu pakalpojumiem. Tāpēc es domāju, mums ir nepieciešama paralēla pieeja Mums ir jādomā arī par infrastruktūrām. Īstenojot šo digitālo darbu kārtību, tas varētu veicināt arī izaugsmu Eiropā. Un, protams, tas varētu uh, palīdzēt radīt jaunu sistēmu, kas būtu uzticama. Bet es esmu optimists eh, un kooperatīkungs, es pilnībā uzticos jums eh, tajā, ka šis būs lielisks ziņojums, es iepazīšos ar dokumentu un tad iespējams mums būs eh, papildus grozējumi. Bet es domāju, ka galu galā mums izdosies panākt plašu vienošanos. Nu, jāsaka, ka man interesē jūsu pieredze ar olimpiskajām spēlēm, bet šķiet, ka es nevaru jums palīdzēt e, iegādāties biļetes. Nu, bet iespējams, ka risinājums vēl ir, iespē, ir iespējams. Varbūt, ka PayPal um, pārstāvi šobrīd seko sanāksmē internetā un varētu jums palīdzēt. Engstrom kungs, paldies! Sākumā es, protams, varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Šī ir ļoti nozīmīga nozara vairāku iemeslu dēļ. Uh, Mēs sagaidām, ka šīs sistēmas versīsies plašumā, un es vēlētos runāt par vienu uh, konkrētu problēmu. Proti, mums ir jānodrošina tas, ka mums ir Eiropas līmeņa kontrola pār šīm sistēmām, un te es jau īpaši runāju par to, ka mums ir jānodrošina tas, ka Eiropas uzņēmumi, organizācijas un privātpersonas netiktu bloķētas um, izmantojot šīs sistēmas. Proti um, šo bloķēšanu veids uh, citas valsts, uh, tā piemēram ASV. Uh, Wikileaks gadījums. Wikileaks eh, saņem eh, līdzekļus, varbūt eh, tie ir ziedojami, un ASV administrācija nolēms slēgt iespēju šai organizācijai izmantot PayPal, jo tā ir ASV sistēma, izmantot tāpat arī kredītkartes Un tas viss padarīja eh, situāciju ļoti sarežģītu Wikileaks, kas vairs nevarēja iegūt līdzekļus. Bet runa nav par Wikileaks. Tas var notikt ar jebkuru Eiropas uzņēmumu, kas eh, nonāk konflikta situācijā un ar ASV. Tas var notikt ar jebkuru organizāciju Eiropā un eh, ikvienu privātu personu. Cik man zināms, kas attiec uz Wikileaks, tad te nav runa par tiesvedību ASV, kas būtu uzsākt pret šo organizāciju. Un šis aspekts ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo valsts, kurai, eh, kur nespēja kontrolēt eh, savu valūtu, kas nevar eh, kontrolēt savu maksājumu sistēmu, tā pat nav organizācija, kur varētu kļūt par ANO dalību valsti. Nu, es nezinu, man šķiet, ka risinājumu šobrīd nav, bet es vēlētos tomēr, lai šis aspekts tiktu pārdomāts. Paldies! Paldies! Es domāju, ka Koferatī kungs uh, ieklausījās jūs teiktajā, un mēs gaidīsim jūsu grozījums. Bilan kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, vēlētos pievienoties kolēģiem, kas teica, ka integrētas Eiropas maksājuma sistēmas attīstīšana ir izšķirīga, lai veicinātu integrētu Eiropas tirgu, un vienīgā sistēma, kas šobrīd ir Eiropas līmeņa sistēma, ir noteikumi, kas attiecas uz. Um, Mamy problem e, braku e, myślę. Cepal sistēma. Es esmu izmantojis to pats un daudziem no pilsoņiem nav informācijas, un banks arī neiedrošina cilvēkus izmantot šo sistēmu. Tāpēc tiek izmantots uh, daudz uh, lēnākas sistēmas, kas uh, izmaksā arī lētāk. Un tas, protams, viss saistīts arī ar drošumu, par ko minēja, uh, ko minēja arī Kofratī kungs. Es domāju, ka drošuma jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Vēlos atsaukties arī uz ko tādu, kas ir ļoti nozīmīgi manas pārstāvētajai valstei Polijai. Um, šīs te izmaksas, komisijas maksas, um, nav pieņemams tas, ka ir tik milzīgas atšķirības um, komisijas maksām. Un Polijā, piemēram, Mastercard gadījumā runa ir par 1,62%. Vīza kartes gadījumā runa ir par 1,60%. Tas ir viens no augstākajiem, eh, viena no augstākajām komisijas maksām Eiropā. Es domāju, ka ir pienācis laiks ieviest eh, Eiropas līmeņa regulējumu. Eh, Polijas regulators nav varējis atrisināt šo problēmu, un es ceru, ka tas tiks uh, ņemts vērā arī ziņojumā. Paldies! Uh, šķiet, ka vēl vēlas izteikties Švāba kungs. Paldies priekšsēdi. Es arī, protams, priecājos par apsvērumiem, kādi ir konfi, kādus izdarījis konfirati kungs. Es gan vēl neesmu neko saņēmis rakstiski, Tāpat eh, iepriekšējais runātājs arī pareizi runāja par elektroniskās tirzniecības regulējumu. Eh, tur ir pilnīgi taisnība ir nepieciešams tā, lai mūsu uh, eh, maksājuma sistēmai Eiropā būtu kontrole un skatot šo zaļo grāmatu, es uh, prātoju vai mm, bija kādi atsevišķi aspekti, kuri bija atstāti uh, nostatus, vai komisijas to varētu atbildēt tālāk. Uh,